Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība virzību uz tādu kā LP pārbaužu ieviešanu, kas vēstas uz darbības rezultātu uzlabošanu. Vārds referentam uz četrām minūtēm. Godātais priekšsēdētāja kungs, viceprezidenta kungs, Timmermans kungs. Mums ir nepieciešams būt efektīviem Eh, izvērtot 40 eh, miljonus transakcijas un eh, lauksaimniecības projektu kontroli gadā izmaksā 4 miljardus. Un, ja mēs runājam par KLP, tad redzam, ka tā ir izvērtusies ļoti daudzpusīga un monitorings ir jau izmaksājis 58 miljardus eiro, Ja mēs neko nedarīsim, tad šīs te, uh, summas tikai pieaugs. 4 miljārdi eiro tā ir ļoti liela summa, un zemniekiem ir jācīnās ar milzumu lielu papīru kalnu uh, savās dalību valstīs. Regulējums un kontrolas pasākumi ir ārkārtīgi kompleksi un sarežģīti. Uh, Somijas zvēz, zemnieki uh, stāstīja par situācijas absurditāti, parādot visas oficiālās veidlapas, kas ir jāiesniedz valsts kontrolei saliekot dokumentus blakus vienam otram, sanāca garums 33 metri. Un es domāju, ka tā ir ļoti liela, ļoti ļoti, ļoti gara ringa. Ja, um, rinda, ja mums neizdosies uh, pārveidot uh, KLP, uh, tad mēs nevaram cerēt, ka lauksaimniecība gūs lielāku ieinteresētību. Te jau nav runa arī tikai par lauksaimniecību vien, kompleksai eh, likumdošanas akti eh, liecina par to, ka nodokļu maksātāja nauda nav izlietota eh, efektīvi un liederīgi. Un tas attiecas uz Eiropas Savienības fondiem veicot šis ziņojums e, pastāva uz to, lai tiktu e, primāri jāsatur kontroles e, definīcijai arī kvalitātes definīciju. Tas nozīmē, ka tad būs efektivitāte, noturība un iestāžu ticamība iestādēm vajadzētu organizēt eh, savas pārbaudas eh, tādā veidā, lai lauksaimnieks eh, nebūtu pārslogots ar savas valsts pārstāvēto visdažādāko iestāžu pārbaudēm. To vajadzētu darīt, veidojot vienu kon centralizētu kontrolas iestādi, par ko, uz ko mēs gaidām jau ļoti, ļoti ilgi un tās eh, valstis, eh, kuras ir vismeiksnīgākās, eh, tieši arī varētu dzīvot ar vismazākajām kontrolēm. Un Situācija patiešām ir e, tāda, ka līdzinējā pieeja e, nav e, devusi labākos rezultātus, un šeit mums būtu jāizmanto labas prakses piemēri. Šajā te ziņojumā galvenā doma ir tā, ka vienkāršošana ir absolūti nepieciešamība. Visu procedūru vienkāršošana ir nepieciešama. To uzsver ziņojuma autors Uh, runājot par to, ka zemniekiem laiks ir jāpavada darba laukā un nodokļu maksātāju nauda jākontrolē labāk. Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad piecas minūtes brīvais mikrofons, tagad minūte uh, Navakova kungam. Благодаря, госпожо председател. Аз вярвам, че най-добрият пиар на тази институция са резултатите. Paldies! Es domāju, ka viss labākais sabiedrisko attiecību pasākums būtu, ja mēs eh, vairāk informētu par rezultātiem un ja mūsu kopīgie pūliņi sniegtu konkrētus augļus. Un es domāju, ka mm, Sārvamā kungs ir paveicis izcilu darbu un um, viņš ir arī varējis sniegt ļoti vērtīgu pamācību, ko redzu ziņojumam. Uh, Eh, šie um, papīra darbi, kas ir plaši un nomācoši, nepalīdz un vajadzētu procedūras pātrināt. Tieši saistībā ar maksājumiem un tie, kuru rezultāti ir labi, tos vajadzētu kontrolēt mazāk un otrādi. Uh, Tieši eh, papīra darbi būtu samazināmi un eh, elektroniskās tehnoloģijas būtu vairāk izmantojamas, un tas mums visiem parīdzētu optimizēt mūsu darbu un uzlabot darbību. Paldies, ka pūto kungs viena minūte. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji divkārt reformējot KLP, jāteic, ka noteikumi kļūst aizvien sarežģītāki. Tas palielina arī kļūdu īpatsvaru. KLP mēs varam aktualizēt, mazinot birokrātiju, līdz minimumam samazinot kontrolas izmaksas. Tagad ir vairāki miljārdi eiro. Ļoti bieži maksātāju institūcijas pieļauj kļūdas un komisijai tad uh, arī ir tas viss uzmanīgi jākontrolē. Priekšsēdētāja pārtāds runātāja, vai jūs varētu nedaudz lēnāk lūdzu lasīt? Paldies. Tātad vai būtu nepieciešams izstrādāt īpašu dokumentu, lai komisija ātri varētu pielikt punktu tādu maksātāju iestāžu darbību, kas uh, pieļauj visvairāk kļūdas. Ir jānorāda, kādas ir veiksmīgākās un neveiksmīgākās valstis, lai mm, varētu apmainīties ar paraugu praksi, jāaktualizē KLP. KLP ir jāorientē lauksaimnieku virzienā. Tikai tādā veidā mēs varam sasniegt savu noteikto mērķi. Paldies! Thank you, Mr. Rope. One minute, please. Paldies, Rope kungs. Paldies! Es vēlētos eh, sveikt šo iniciatīvu un aicināt komisiju izmantot eh, iespēju vienkāršot KLP. Vienkāršošana ir eh, derīga ne tikai mm, tādiem svētdienas zemniekiem, bet tiem, kas konkrēti strādā, un zaļināšana arī ir ļoti svarīga atbildīgai lauks un īpaši tiem, kas strādā no paudzes paudzē šajā jomā. Vēl viena lieta, kas ir svarīga jaunajam periodam, ir um, notikušas izmaiņas un arī komisijai vajadzētu izmantot iespēju un sākt ar maigajiem pasākumiem, ar apmācībām un tam līdzīgi. Paldies! Paldies, Morēts kungs! Vienu minūtu! Yeah η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα της κοινή γεωργικής. Priekšsēdētājs kundze, e, birokrātija un kompleksitāte, kas raksturo KLP, tā ir tēma, kuru Eiropas Savienībai ir jādiskutē. Sistēma ir jāvienkāršo, tā ir jākļūst efektīvākai It īpaši jau salīdzinājumā ar atbalstu pasākumiem ir jāatrod risinājums uh, lielajām lauksaimniecības problēmām. Mums Grieķijā ir lauksaimnieki, kuriem patiešām ir uh, grūtības. Viņiem gada uh, gaitā ir jācieš visdažādākie zaudējumi un kur nu vēl uh, trojkas pasākumi, kas uh, pasliktināja kopējo situāciju pagājušajā pēdējos piecos gados e, viņa ienākumi ir būtiski samazinājušies. Un līdz ar to e, vēl ņemot vērā Krievijas embargo, e, lauksaimnieki cieš vēl vairāk. Tāpēc ir jāparedz atbalsts Grieķijas lauksaimniekiem. Paldies! Un tagad nākamais runātājs viena minūte. Priekšsēdētājs kundze, e, mēs e, e, diskutējam par ļoti svarīgu tēmu. Mums ir patiešām tagad sagatavots lielisks ziņojums, un referents strādāja ar sirdi un dvēseli. Mums nav vairs te daudz ko papildināt. Es tikai gribētu pateikt efektivitāte. Efektivitāti var sasniegt tad, ja ķeramies pie problēmas kodola. 4 miljardi, kur, kur, ko izmaksā kontroles, tie ir 7% no, visas, no visiem līdzekļiem, ko mēs ieguldām KLP. Tas nozīmē, ka 7 no 10 tiek paredzēti kontrolēm. Uh, šie izdevumi obligāti ir jāsamazina, problēma ir jārisina. Visi no tā cieš, gan lauksaimniecība, gan zemnieki. Uzvarētāja ir birokrātija. Tādējādi tiek sagrauta visa attīstība, tāpēc mums ir jāatbalsta lauksaimnieki un ir nepieciešams rast novatoriskus risinājumus šai te kontrol sistēmai. Paldies! Un tagad Timermans kungs. Jā, protams, KLP viens no mērķiem ir samazināt kontrols, kas notiek uz vietām, lai arī noteikumi būtu vienkāršāki, lai varētu noteikumus īstenot, lai vieglāk dzīve būtu arī lauksaimniekiem un vieglāk arī iestādēm būtu pārbaudīt šo noteikumu ievērošanu vai neievērošana. Hogan kungs, kā jau jūs teicāt, arī ir sācis šo vienkāršošanas darbu. Ehm, ir panākts visai liels progress. Esam saņēmuši ļoti daudz devums no iesaistītajām pusēm. Ir jau ieviestas arī izmaiņas. Eiropas komisija nāks klajā ar vairāk priekšlikumiem tuvāko nedē, mēnešu laikā. Taču mums nav jāgaida jauni noteikumi, lai jau ietekmētu kontrols, ar kuriem, kurām saskars lauksaimnieki, esošā likumdošana ļauj dalību valstīm, uzticām pārvaldību kontrols sistēmu arī samazināt kontrols, kas tiek veikts uz vietas. Dažas dalību valsts jau ir arī paudušas interesi izmantot šo sniegto iespēju. Komisijas dienesti cieši sadarbojas ar šīm valstīm. Uh, lai uh, varētu ievērot visus noteikumus, uh, samaz, uh, vienkāršajot noteikumus un labāk to visu arī piemērojot. Mums, būtu, mums būs lielāka atbildība nodrošināt arī to, lai nodokļu maksātāja nauda tiktu atbilstīgi izmantota. Dalība valstis tiek arī mudinātas esošie tiesības satura organizēt kontrols tādā veidā, lai samazinātu slogu, kas gulsts uz lauksaimnieku pleciem. Neaizmirsīsim arī to, ka tikai 5% no lauksaimniekiem tiek kontrolēt uz vietas, lai raudzītu, vai viņi ievēro kāpē noteikums vai nē. Lielākā daļa kontroļu eh, pārēdz nacionālā likumdošana. Un uh, šīs kontrols neizriet no KLP um, likumdošanas. Uh, protams, lauksaimniekam uh, nav īpaši lielas atšķirības, vai šīs kontrols nāk no viņu nacionālās likumdošanas vai no Briseles. Un mums jādara viss, lai samazinātu lielo birokrātiju. Tomēr uzskatām, ka dalība valstis varētu arī sagrupēt savas kontrolas ar tām, kas izriet no KLP. Uh, um, paredzētajiem uh, noteikumiem. Kā jau es teicu, kontrolis ir un būs nepieciešams. Es precizējot uh, arī īpašās prasības par maksājumu izmak uh, sniegšanu, piešķiršanu ir jādara viss, lai tik ievēroti šie noteikumi. Uh, jo būs vairāk jaunu sarežģītu noteikumu, arī kontrols tāds būs. Nodokļu maksātājiem ir jāzina, vai Eiropas Savienības budžets tiek iztērēts atbilstīgi noteikumiem. Līdz ar to mēs nepieņēmsim nekāda veida priekšlikumu, kas varētu kompromitēt Eiropas Savienību budžeta atbilstīgu izmantošanu. Un visbeidzot, Mums ir arī jāuzdod jautājums par to, vai 2% kļūdu rādītājs īpatsvars ir pietiekams, uh, vai tas ir par daudz vai par maz uh, KLP kontekstā. Te mums arī ir jārunā par uh, saikni starp kontroļu izmaksām un labumiem, ko tās sniedz jaunajo ja mēs jaunajos tiesību aktos nemēģināsim atbildēt uz šo jautājumu, tad mēs būsim uh, zaudējuši iespēju uzlabot šo likumdošanu. KLP ir Eiropas Savienības politikas stūrakmens. Visu mūsu interesēs nodrošināt to, lai šī politika būtu pēc iespējas efektīvāka, lai tās mērķis būtu atbalstīt lauksaimnieks un pilsoņus. Nodokļu maksātāji vēlas būt simtprocentīgi droši, ka viņu nauda tiek atbilstīgi iztērēta. Es tiešām pateicos arī Sarman kungam par viņa ziņojumu, un to mēs noteikti arī izmantosim debatēs par KLP vienkāršošanu. Lielas paldies! Lielas paldies, komisāra kungs! Debatas ir slēgts, rīt notiks balsojums par ziņojumu, kolēģi pārējiem pienāk.